Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. 13 eh, pār 36 pret 11 atturās noraidīts. Eh, <clears throat> pēc trešā punkta pirmais grozījums eh, personāls balsojums sākam. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 8 pār 45 pret 9 atturās noraidīts. Ceturtā norāde eh, par oriģinālu tekstu, kas ir par? Pret atturās pieņemts. Pēc A apsvērumu punktu trešais grozījums. Personīgs balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad mēs tagad beidzam balsot. 14 pār 32 pret noraidīts, 17 atturējās. Ceturtais grozījums e, pār pret atturās noraidīts. E apsvērumu punkts. Otrais grozījums. Personais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 8 pār, 40 pret, 16 naturējās noraidīts. Tagad balsosim par rezolūciju projektu kopumā. Kas ir pār? pret, atturās ar nedaudzām eh, balsīm pret un nedaudz dziem atroties pieņemts. Pēc darba kārtības tagad balsosim par sešiem grozi, eh, sešiem rezolūciju projektiem par Meksiku. Mums ir piecu politisko grupu kopīgs eh, rezolūciju projekts iesniegts. Balsojam par pirmo punktu, otro grozījumu personālu. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 8 pār, 54 pret, 1 atverās. Pēc 7. Uh, punkta 7. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Pēc devītā punkta trešais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 7 pār 54 pret 1 atturās noraidīts. Pēc desmitā punkta astotais grozījums par pret atturās noraidīts Noraidīts. Pēc 11. punkta 4. grozījums personais balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 7 pār 54 pret, 1 atturās, noraidīts. 12. punkts, 5. grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts ar sešām balsīm pār 54 pret diviem atturoties. Pēc A apsvērumu punktu pirmais grozījums personais balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts ar septiņām balsīm pār, 55 pret 1 atturoties. Pēc J apsvērumu punkta sastais grozījums. Kas ir par? Pret atturās. Noraidīts. Tad pēdējais balsojums par rezolūciju projektu kopā. Personas balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 57 pār, 2 pret, 3 atturās pieņemts. Pēc darba kārtības tagad sakos balsojums par pieciem rezolūciju projektiem par Dienvidu Koreju. Grozījumu nav iesniegt. Tātad balsosim par tekstu kopumā personāli. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad es beidz, tad beidzam balsot. 50 pār, 4 pret, 4 atturās pieņemts. Es esmu saņēmis no padomas tā atzinums pirmā lasījumā, kā arī ar aps, pamatojumu, kā arī komisijas uh, Eh, un eh, tas tiks atzīmēts šīs sēdes protokolā. Eh, Parlamentam ir trīs mēnešu termiņš, lai paust savu viedokli, kas sāks rītdien no tātad 12. mārta šī gada. Šīs sēdes protokols tiks parlamentam uh, nosūtīts nākamās sesijas sākumā uh, apstiprināšanai. Ja nebūs uh, eh, iebildumi, tad es nosūtīšu attiecīgajām personām to protokolu. Iebildums neredz, uh, tad pārtraucam uh, sēdes nedēļu, vai izbeidzam, slēdzam sēdes nedēļu un vēl visiem labu drošu māju ceļu.